Buon pomeriggio. Sveicināti. Aicinu ieņemt vietas visus, lai mēs varētu sākt eh, komitejas sēdi. Mente vi propongo di adottare il eh, ievadvārdos eh, gribētu vispirms aicināt jūs pieņemt darba kārtību ar vienu grozījumu Tas nozīmē atlikt uz vēlāku laiku pētījumu, eh, prezentāciju eh, pētījumam par Eiropas eh, patvērumu sistēmu. Ja neviens tam neiebilst, tad aicinu šādu grozīto darbu kārtību pieņemt. Otrais punkts priekšsēdētāji paziņojumi īpašo paziņojumu nav e, šīs dienas sanāksmē, bet es gribu jūs informēt, ka politisko grupu priekšsēdētāja konference ir uzdevusi Lībe komiteja organizēt ārkārtas sanāksmi. Piedaloties vice, komisijas vicepriekšsēdētāji Redingai, komisārai Malmstrēmai, e, lai apspriestu rīcību pēc parlamenta rezolūcijas plenārsēdē par Romu jautājumu. Un e, pēc kura sanāca kopā Lībe koordinatori Strasbūrā plenārsesijas nedēļas laikā. Attiecīgi es gribu aicināt jūs pierakstīt darba kārtībā, ka manas pieminētā sanāksme notiks trešdien, 29. septembrī Eh, no pulksten 16. Dargie kolēģi, tagad es aicinu pieņemt koordinatoru priekšlikums, iecelt sakojušus referentus Eiropas eh, izpēc mandāta, eh, meklēšanas mandāts mails, priekšlikums par sezonas strādniekiem, kolēģis Moras E, transferi multinacionālu uzņēmumu iekšienē Lakolino, Eiropas antiterorisma stratēģija Sofija Intvelda. Un atgādinu, ka rīt pēcpusdienā un parīt no rīta notiks Alģelīli ziņojumi ietvaros uzklausīšana par cīņu pret. Uh, e, seksuāliem pārkāpumiem pret bērniem. Es redzu, ka kolēģis Klais ir lūdzu, lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs e, tikko pieminējat mūsu komitejas koordinatoru sanāksmi, kur notika Strasbūrā pagājušajā nedēļā otrdienā piedaloties Malmstrēmas kundzei un Rēdings kundzei. Mums tika norādīts ka būtu jāgatavo cita sanāksme, bet es gribētu, lai jūs mums paziņot, kāpēc ir jāparedz koordinatoru sanāksmi Strasbūrē papildus san, eh, trešdienas sanāksmei. Tas neietilps koordinatoru kompetencē, tas nav eh, koordinatoru sanāksmes mērķis, to norāda mm, parlamenta reglaments. Koordinatoru sanāksme ir, lai sakārtot procedūras jautājumus un piešķirtu grupām ziņojumus, un tam nav nekā kopīga ar eh, šīm divām lietām. Jo tā bija pilnīgi skaidra politiska sanāksme, un es ne, neredzu, kāpēc visi komitejas locekļi e, nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Tā skaitā pie grupām nepiedarošie. Manuprāt, nav tas pieņemams. Runājot par Romiem, Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas tika plaši apspriests, un um, izvēle tika izdarīta konkrēti izvēle priekšsēdētāju konferencē, lai uh, uzdotu Libe komitejai pienākumu nodarboties ar šo dosiju. Un nākamajā trešdienā, pulksten 16. notiks šī sanāksme. Savukārt runājot par to, kāpēc jūsu politiskā grupa nebija iekļauta, mēs to apspriedīsim koordinatoru sanāksmē atgādinu, ka tā notiek rīt. Un tagad aicinu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir trešais punkts ir divi nolīguma projekti ar Gruziju attiecas uz vīzu režīmu atvieglošanu un tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kas uzturs neatļauti. Un bez liekas kavēšanās es dodu vārdu Grīsbekas kungam šīm ziņojuma projektam. Un pēc tam es došu vārdu citiem deputātiem, kā arī padomēju un komisiju, bet vispirms Grīsbekas kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. E, paldies, ka dodat man vārdu. Un, ja neiebilstat, tad es e, e, kopīgi prezentēju šābus punktus, kuri attiecas uz gan pirmajā punktā tādu personu apakaļ uzņemšanu, kuras uzturs neatļauti, un nolīgumu par vīzu atvieglot izsniegšanu. Abi šie teksti un abi šie dosjie, kas tiek iesniegti jūsu apstiprināšanai, patiesībā ir saistām kopā, kā arī nolīgums, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā par atpakaļ uzņemšanu Pakistānai. Savukārt, Šis e, ir saistāms ar partneru attiecībām starp Eiropas Savienību un Gruziju. Un te viss būtu pilnīgi skaidrs. Daži prezentācijas vārdi. Pēc 2008. gada konflikta notika ārkārtas e, Eiropadome, kas sanāca kopā 2008. gada septembrī, lai stiprinātu sadarbību un attiecības starp Eiropas Savienību un Grūziju, konkrēti atvieglojot vīzu režīmu. Saskaņā ar kopējo pieeju, lai vienkāršotu procedūras vīzu iegūšanai, principā nolīgums, lai atvieglotu vīzu, uh, reži, vīzu uh, izsniegšanu, var nu-, tikt noslēgts tikai tad, ja ir atpakaļ uzņemšanas nolīgums. 2008. gada novembrī tie tika pieņemts lēmums eh, noslēgt šādu nolīgumu un starp Eiropas Savienību un Gruziju, un mēs saņēmām teksta projektu kopiju, kas ir paredzēts Grūzijas eh, lēmēju iestādēm 2009. gada septembrī. Pirmais saruna cikls iesākās arī šajā laikā un šajos ietvaros. Pēc tam tiks, tika parafēts eh, Briselē no abu pušu pārstāvjiem. Un es gribētu atgādināt še, no, šeit, ka apvienotā karaliste un īrija grib piedalīties no līguma, un tāpēc bija trīs mēnešu termiņš pirms parakstīšanas. Runājot par to, kas ir norādīts no līgumā, tas ir balstīts uz pilnīgu savstarpīgumu, un nosacījuma attiecas gan uz nacionālajiem uh, pārstāvjiem, gan uz trešo valstu izcelsmes pilsoņiem, runājot par nacionālos valsts pārstāvjiem. Tas ietilpst arī uz bijušajiem izcelsmes pilsoņiem, kas ir atteikušies no, eh, kas nav saņēmuši citas valsts nacionalitāti. Un tas attiec arī uz ģimenes locekļiem neatkarīgi no pilsonības. Šeit ir norādīti atpakaļ uzņemšanas noteikumi ar kritērijiem, sniegtā informācija, dokumenti, e, pierādījuma veidi, termiņi, e, pārvešanas veidi, tranzīta operācijas, vārdu sakot, viss, kas attiecas uz administratīvajām operācijām šī nolīguma ietvaros un veido kā visos atpakaļ uzņemšanas nolīgumos, atpakaļ uzņemš, jaukt atpakaļ uzņemšanas komiteju, kas eh, lems par savu iekš, iekšējo reglamentu. Gribu atgādināt arī to, ka pagājušajā nedēļā Strasbūrā tika pasvītrots tas, ka šobrīd par atpakaļ uzņemšanu runājot mums nav nekāda izvērtējuma par to piemērošanu, un acīm redzam abu nolīgumu ietvaros mēs vēlamies gūt novērtējumus par atpakaļ uzņemšanas līguma eh, ieviešanu, kas jau ir notikusi. Mēs pasvītrojam arī abos tekstos vēlmi panākt pilnīgi cilvēktiesību ievērošanu saskaņā ar Eiropas eh, cilvēktiesību konvenciju un saskaņā ar starptautiskajiem instrumentiem, kuri attiecas uz šo juridisko jomu. Jāpasvītro šeit arī attiecībā uz tām svarīgām debatēm, kas notika pagājušajā nedēļā par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, kuras pagājušajā nedēļā, mm, jāatgādina, bija pirmais atpakaļ uzņemšanas nolīgums eh, Lisabonas līguma ietvaros, iesaistot eh, vairāk mūsu atbildību juridiski un politiski nekā visie priekšējie nolīgumi, tāpēc, ka mēs esam līdz likumdevēji, un es atgādinu, ka lai to, ka šie abi nolīgumi tiek pieņemti ar valsti, kas ir parakstījusi Ženēvas konvenciju un Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tādējādi tas piešķirs eh, augstāks pakāpes eh, garantiju salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadījumiem. Tagad daži vārdi par otro nolīgumu, kurš attiecas uz vīzu eh, izsniegšanas atvieglošanu. Visiem vīzu pieteicējiem jums piedāvātais nolīgums piedāvā to, ka ik viens lēmums ir jāpieņem desmit dienu laikā, un šis termiņš var tikt papagarinās līdz 30 dienām maksimāli, ja ir šķiet nepieciešamas papildu pārbaudas. Savukārt, steidzamības gadījumos tas var tikt eh, saīsināts līdz divām dienām vai pat uz īsāku laiku. Tālāk eh, jānorāda, ka 35 eiro tiek pierakstīta vīzu nodeva no Grūzijas eh, pilsoņiem. Viss administratīvie elementi visi ir pilnīgi skaidri norādīti otrajā nolīgumā par vīzu atvieglošanu, kas ir svarīgs etaps eh, ceļā uz Eiropas integrāciju. Noslēgumā, un lai bez kavēšanās varētu dot vārdu komisijai un maniem kolēģiem, šis nolīgums uh, ietilpst vispārīgas ietvaros ar mūsiem, mūsu austrumu un dienvidu kaimiņiem, ar visām dienvidu Kaukās reģionu valstīm, un papildus eh, gribai eh, paplašināt mūsu attiecības ar šīm valstīm. Mērķis ir veicināt drošību, eh, stabilitāti, attīstību attiecībām starp Eiropas Savienību un Gruziju. Un to visu ievietot konkrētā juridiskā ietvarā, ņemot vērā savstarpīgumu principus. Lūk, dažos vārdos tie elementi, kas attiec uz abiem šiem nolīgumam priekšsēdētāji. Paldies, eh, kolēģi Grīsbeka. Un eh, tagad dod vārdu kolēģiem Fla Flažānam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties referentam par lielisko dokumentu, kas tika sagatavots un kuram es pievienojos pilnībā. Manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka Eiropas Savienība atver savas durvis trešajām valstīm, konkrēti Grūzijai, kad tā ir īstenojusi nepieciešamus nosacījumus. Un pagājušā eh, gadā mēs eh, varējām vērot eh, šādu atvērtību attiecībā Serbiju un Mankalni, un šogad arī tas turpinās attiecībā uz Albāniju, Bosniju, Hercegovīnu. Tas ir ļoti būtisks solis, manuprāt lai pilnībā izustu vīzu pienākums, kas dotu iespēju šo valstu eh, pilsoņiem vieglāk pārvietoties. Es domāju par eh, studentiem ir tīpaši, kam ir sarežģītāka situācija, jo tiem ir jāmaksā 60 eiro, šobrīd tie būs 35 eiro visjaunākajiem studentiem, žurnālistiem tomēr ir jādod iespēja apmeklēt Eiropu. Savukārt, mums tazos iespēju stiprināt kultūras sadarbību ar Grūziju. Es arī vēlējos piebilst sekojošo saistībā ar vīzu izsniegšanu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, lai viss tiktu maksimāli drīz ievests praksē, jo pagājušie gadi ir pierādījuši to, ka Balkānu valstīs vīzu e, izsniegšanas e, atvieglošana nav kļuvusi e, par realitāti praksē. Attiecīgi es domāju, ka tik tiešām ir jāsako tam, kā šie atvieglojumi tiek ieviesti. Nepieciešams, lai kritēriji, kas tik noteikti, tiktu respektēti, un tāpat arī man šķiet svarīgi tas, lai notiktu pienācīga informācijas kampaņa, lai pilsoņi varētu tikt pienācīgi informēt par to, ko tas īsti nozīmē. Nevajadzētu pieļaut pārpratumus. Galu galā šeit nav runa par e, brīvu e, pārvietošanos, jo ir zināms skaits ierobežojumu, un šie ierobežojumi jārespektē. E, šeit nav runa par pilnīgi brīvu pārvietošanos, bet būt, būtiski mums šķietās tas, ka visīsākajā termiņā mēs atsacītos no daudzajiem šķēršļiem, kuri pastāv tas būtu kā tehniska procedūra sākotnēji, un pēc tam viss, kas ir saistāms ar politisko aspektu, ir jāsakārto politiski. Eiropas Savienībai iespējami ir jādomā par mūsu eh, kaimiņu tuvināšanos pie eh, Eiropas eh, robežām, jo tieši šādā veidā Eiropas vērtības varēs tikt dalītas uh, Eh, un izmantotas eh, no jauniešu puses. Paldies vēlreiz referentei, un es jums nodrošinu savu atbalstu. Paldies! Līzeks nākošais. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Aż e, pani poseł. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā to, ka Grīsbekas kundze šajā lieliskajā ziņojumā Un arī iepriekšējais runātājs jau izsmēla visus argumentus, kas atbalsta šo ziņojumu. Es gribētu sacīt, ka 5. septembrī šis ziņojums tika apspriests AFET komitejā, un abi atzinumi, kurus es gatavoju, bija, lai tos varētu pieņemt bez grozījumiem, bez uzlabojumiem. Tādējādi mēs atbalstām visus argumentus, kurus abi, ko, abas kolēģis prezentēja. Un mēs atbalstām šo nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Gruziju. Un es gribētu pievienot kā papildus argumentu to, ka man pēdējo četru mēnešu laikā ir bijusi iespēja divas reizes apmeklēt Gruziju afet komitejas sast delegācijas sastāvā, kā arī Eh, sēde komitejas sastāvā. Un mūs visus eh, eh, iespaidoja Grūzijas attīstība un jautājumi cilvēktiesību ziņā. To mēs novērojam visi, neatkarīgi no mūsu nacionālās piedarības grupās, mūs iespaidoja šis valsts demokrātiskā attīstība. Mēs vēlēšana novērošanas laikā varējām redzēt, ka Grūzijā piemēro pilnīgi visus tiesiskas valsts principus Vēlēšanas ar ļoti daudziem novērotājiem noritēja bez jebkādas spriedzes, un tas ir ļoti svarīgi, jo e, pagātnē bija zināmas bērns attiecībā uz Gruziju. Tāpat arī ir jāpasvītro e, prez, Gruzijas prezidenta un valdības ievērojumie panākumu cīņā pret korupciju. Šī valsts, neatkarīgi no ārējām problēmām, kuras mēs šeit e, neapspriedīsim, attīstās pareizā virzienā un Eiropas eh, Savienība parakstot šos nolīgumus, tai būtu pilnībā jāatbalsta šie pūliņi. Tādējādi es pilnībā atbalstu šos ziņojumus. Paldies! Paldies! Un tagad es dodu vārdu Izabelai Rāsai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! par to, ka e, prezentējat šo ziņojumu, un padome uzskata, ka saruna rezultāti no komisijas puses ir apmierinoši, un tā vēlas, lai šis teksts drīzumā stātos spēkā. Mēs ceram, ka procedūra neaizņems pārāk daudz laika, jo kā tieši tāpat kā jūs, mēs uzskatām, ka ciešāka sadarbības izveidošana starp Gruziju un Eiropas Savienību veicinātu kontaktus starp uh, starp pilsoņiem, kā arī būtu nozīmīgs rīks cīņā pret nelegālo imigrāciju. Es došu vārdu komisijai, lai tā prezentētu šī nolīguma saturu. Bet reaģējot uz vienu uzdot jautājumu, es gribēju pasvītrot to faktu, ka tik tiešām visi studenti nav atbrīvoti no vīznodevas, bet tie, kur piedalās mācību braucienos, kā arī bērnu vecumā līdz 12 gadiem, ir, un tas ir svarīgs solis uz priekš šīm kategorijām kuras ir iekļauts vīzu atvieglojumā. Paldies, un tagad vārds eh, komisijai. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentei pār nākamo ziņojumu. Mēs komisijā esam ļoti gandarīti par parlamentu atbalstu abiem šiem uh, E, nolīgumiem, kas tika apspriesti e, tādās apstākļos, kādas viss atcerās pēc 2008. gada notik, augusta notikumiem, un komisija pielika visus pūliņus, lai konkrēti varētu izpausties darbos ārkārtas samita rezultāti, un e, konstruktīvā garā apsprieda abus nolīgumus drīzā laikā. Šo abu nolīgumu rezultātu atspoguļo e, politisko gribu virzīties uz priekšu ātri, lai varētu ieviest šos abus nolīgumus, un es tagad neatgādināšu politisko kontekstu, kuru jau pieminēja godājumie parlamentārieši. Bet par vīzām runājot, es gribētu atbildēt uz dažiem komentāriem, kurus uh, izteica Fajonas kundze. Vīzu režīmu atvieglošanas nolīguma ņem vērā ne tikai iegūto pozitīvo pieredzi, bet tie nolīgumi, kas ir noslēgti ar Krieviju, Moldoviju un Rietumbalkānu valstīm, bet arī uh, vīzu kodeksa pieņemšanu. Un šajā kontekstā ir jāņem vērā jaunais eh, konteksts, eh, konkrēti 48. kodeksa pants, kas pastip, paredz eh, pastiprināt sadarbību un lai varētu vēl vairāk strādāt pie Eh, harmonizācijas vīzu izsniegšanai, un, protams, komisijai ir nodoms vēl vairāk atvieglot vīzu izsniegšanas procedūru, izstrādāt, kā jau tas bija Rietumbalkānu gadījumā, vadlīnijas, lai varētu paredzēt nolīgumu stāšanos spēkā un runājot par eh, labo praksi, kas tikai varot pēdējo gadu laikā. Uzsākt informācijas kampaņu, lai varētu dot iespēju Gruzijas pilsoņiem eh, labāk saprast to veidu, kas skar eh, vīz režīma, vīzu, vīzu izsniegšanu un citus jautājumus saistībā ar šiem uh, E, nolīgumiem. Tāpat arī mēs ņemam vērā tādu pašu pieeju, kāda bija iepriekšējos gados, un paralēli līdz ar sarunām noslēdzot e, atpakaļ uzņemšanas līgumu. Taču Gruzijas gadījumā mums nācās mazliet diferencēt darba veidu, jo pieeja ir palikusi tāda pati, un šajā sakarā lai dot iespēju apvienotai karalistei un uh, īrijai pievienoties uh, atpakaļ uzņemšanas līgumiem, mēs atvieglojām pārakstīšanu. Tas nozīmē, spēkā stāšanās notiks uh, paralēli, abi no līgumi stāsies spēkā vienlaicīgi. Un atbildot referenta jautājumiem par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Es gribu apstiprināt komisijas nolīgumu, prezentēt līdz gada beigām globālu izvērtējumu visiem atpakaļ uzņemšanas līgumiem, kas ir noslēgti un parakstīti līdz šim. Grazie, il collega Brons ha chiesto di... Paldies, kolēģis Brons, lūdzu. Čēven. Paldies, priekšētājiem. Runājot par apkaļņemšanas nolīgumiem, kādēļ ir nepieciešams tādai valstī kā Gruzijai piekrist tam, ka tiek atgriezt apkaļ viņu pilsoņi? Es saprotu, ka viņi negrib pieņemt trešo valstu pilsoņus, kas varbūt ir nelegāli ieceļojuši Eiropas Savienībā caur Gruziju, bet es domāju, ka tādus cilvēkus labāk ir labāk nosūtīt pa taisnos to trešo valstu, nevis caur Grūziju. Otra jautājums par atvieglot vīzu izsniegšanu šis process tieši nav saistīts ar uzturēšanās atļauju. Ja cilvēks ir ieceļojis Eiropas Savienībā, tad īsti nav nodrošinājumu, kā izvairīties no tā, lai viņš sāk tur strādāt vai eh, arī dzīvot. Un viņi kļūst par de facto imigrantiem. Un šis status padarā, padarīt viņus neaizsargātus pret ļaunprātīgu izmantošanu. Es baidos, ka šāda vīzu atvieglot izsniegšana būtībā rada tādas daļēji dalību valstis. Paldies! Paldies! Krisbekas kundze lūdzu. Merci. Paldies! Es eh, vispirms gribēju pateikties kolēģiem par pamudinājumiem un atbalsta vārdiem šo ziņojumu sakarā un pateikties padomēnu komisijai par skaidrojumiem un precizējumiem un apstiprinājumiem saistībā ar izvērtējumu. Es domāju, ka šis izvērtējums ir ļoti svarīgs, lai varētu saistīties procesā, kurš, protams, tiks juridiskā veidā izveidots, bet kas atbild, atbildēs arī mūsu mērķiem šeit Eiropas Savienībā un kas dos iespēju eh, pārliecināt mūsu kolēģi Bronks viņa piezīme sakarā. Es domāju, ka mēs sagaidām izvērtējumu lai varētu ne tikai saistībā ar šiem nolīgumiem eh, Gruzijas sakarā, bet vispār, lai varētu strādāt pie mūsu nosacījumiem. Es nedomāju, ka būtu vēl, ka, ka, eh, es domāju, ka citi jautājumi par studentiem un citi tika atbildēti. Uh, Un, ņemot vērā gan savstarpīgumu no vienas puses, kā arī to, kā abi nolīgumi ir apvienoti, gan vīza, gan, gan atpakaļ uzņemšana, mēs esam kā funkcionēšanas piemērs tam, un es gribētu, lai ar to arī mēs iesākt drīzāk nekā ar Pakis, Pakistānu, es varbūt pārāk daudz atkārtojos, taču tas būtu politiski efektīvāk runāt par Eiropas Savienības tēlu. Lūk, es eh, līdz ar to esmu kolēģu rīcībā. Paldies! Bene, grazie alla relatrice. Paldies referentei. Ir vairāk paziņojumi, kas man ir eh, jāpavēst attiecībā uz šiem dokumentiem par grozījumu termiņu. Tas ir 6. oktobris līdz pusdienu laikam. Un ir svarīgi atcerēties, ka šādā situācijā tiks pieņemti tikai tādi grozījumi, kas ir saistīti par procedīru, un balsojums būs 25. un 26. oktobrī. Un uh, plenārsesijā tas tiks skatīts novembrī. Kārkums, lūdzu. Jā, atvainojiet, ka es nokavējos. Man ir jautājumi par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Gruziju un arī par vīzu atvieglotas izsniegšanas nolīgumu. Tātad par atpakaļ uzņemšanu es vēlētos noskaidrot, vai jūs zināt, cik daudz cilvēku tas ietekmēs Eiropas Savienībā. Nu tā, iespējams. Uh, un uh, vai ir zināms, kādu iemeslu dēļ viņi ir šeit ieradušies, piemēram, vai viņi vēlas meklēt patvērumu vai kā citu iemeslu dēļ. Tāpat uh, vēlētos uzzināt, vai šie cilvēki varētu tikt nosūtīti apkaļ uz Abhāziju un Dienvidosetiju, jo šajos reģionos, kā jūs zinat, vēl joprojām ir spēkā nāvisots, tādēļ ir ļoti rūpīgi par šo lietu jāpadomā. Un eh, Eiropas komiteja spīdināšanas novēršanai ir secinājusi, ka ļoti bieži ir ļoti slikti apstākļi apcietinātajiem, ir ļoti daudz grūtību ar vardarbību pret sievietēm Gruzijā. Um, Bieži vien cilvēki netiek sodīti un jāsaka, ka tā nav tā labākā situācija, kurā atgriezt cilvēkus. Un vai komisija būtu kas sakām šajā sakarā? Tālāk par vīzu atvieglotu izsniegšanas uh, līgumu man tas vispirms jāatrod un droši vien tad komentāri būs vēlāk. Bene, le considerazioni appena espresse potranno formare oggetto, a parte la collega. Manuprāt, šie komentāri varētu tikt iekļauti piezīmē un nosūtīti sekretariātam. Un tad uh, atbildes tiks sagatavotas un iesniegtas nedaudz vēlāk. Tā kā mēs esam šos punktus izskatījuši, es vēlētos pāriet pie piektā darba kārtības punkta par minimālajiem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un uh, atņem starptautiskās aizsardzības status. Un tagad došu vārdu Gijom kundzei, kur mūs iepazīstinās ar savu dokumentu. Tas ir darba dokuments par vienu no sarežģītākajiem jautājumiem patvērumu paketēm. Ir jau notikuši vairāk sanāksmes ar ēnu referentu un komisijas pārstāvjiem un uh, ir notikuši jauni notikumi, un tādēļ aicināšu referentu mūs ar to visu iepazīstināt un sniegt pārskatu par to, kā šī procedūra turpināsies. Man šķiet, ka padome par to šodien nerunās, varbūt tādēļ komisijas pārstāvs varēs ko pastāstīt. Pijonkums, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Manis piedāvātais darba uh, dokuments skata galvenās izmaiņas, ko sniedz uh, komisijas uh, grozījuma direktīvai par procedūrām. Šis darba dokuments ir garš un tomēr nevis aptverošs. Patiesībā tas vairāk sniedz politisku vērtējumu grozītajiem nosacījumiem pārskatīšanas gaitā lai varētu veicināt debats mūsu komitejā un gatavot grozījumus. Pirms tiek precizētas vadlīnijas šajā darba dokumentā, es gribētu sniegt dažus elementus kontekstam, kas, kā es ceru, palīdzēs labāk saprast manas izvēlēto pieeju neraugoties uz harmonizācijas pasākumiem, kas no nu jau kopš desmit gadiem tiek pieņemta patvērumu jomā, ir ļoti lielas atšķirības eh, no vienas valsts uz citu saistībā ar patvērumu mm, meklētāju uzņemšanu procedūrām un pieņemtajiem lēmumiem. Atsevišķi skaitļi runā paši par sevi. Tikai divus piemērus nosaukšu. Pozitīvo lēmumu procents 2009. gadā dalībvalstīs pirmajā instance ir no 65 līdz mazāk nekā 1% un e, šo to var secināt tā, it īpaši tad, ja prasīt e, pieteicēju no vienas valsts. Otrkārt, skaitļi par e, procedūru pārsūdzētie, pārsūdzēšanas termiņš var būt 30 dienas atsevišķās valstīs un citās valstīs divas ņemot vērā noteikums par pašreiziem procedūrām Eiropas pamatiesību aģentūras uh, veik, ir veikuši pētījums, kas parāda ļoti lielas atšķirības uh, patvērumu procedūrās dalībvalstīs, vai šeit būtu runas par nosacījumiem, kā attiec uz pātrinātām procedūrām. Uh, drošas izcelsmes valstīm, trešajām drošām valstīm, juridisko palīdzību, piekļuvi um, apelācijas tiesībām. Manuprāt, šīs atšķirības nav savietojums ar kopīgu patvēruma režīmu, kura mērķis ir garantēt ekvivalentu aizsardzību Eiropas teritorijā. Un tas ir pretī Dublinas viens pamatiem, kur norādīts, ka eh, dalība valstu patvērums sistēmas ir salīdzināmas. Šodien eh, lietas un likmes ir skaidrs. Vienotas eh, eh, garantijas palīdzēs veidot vienotu sistēmu. Ļoti bieži eh, patvērumu procedūras tiek kvalificētas un nosauktas par vissliktākajām nacionālajām praksēm un ir jāparedz labākas procesuālās garantijas Eiropas līmenī. Eiropas komisijas priekšlikums ir ļoti ambiciozs. Tajā ir runāts par uh, skaidriem konstatējumiem, un iepriekšējā tekstā ar minimālistisku pieju um, nebija iespējams nodrošināt pietiekam harmonizācijas uh, uh, līmumu, un attiecīgi netika nodrošināta pietiekama vajāšanas upura aizsardzība. Kopumā es uzskatu, ka Eh, komisijas priekšlikums ir būtiski jāuzlabo ne tikai piekļuvu procedūrām, bet arī lēmumu kvalitāti. Un tādā veidā varētu garantēt eh, taisnīgas un efektīvas eh, procedūras visā Eiropas Savienībā. Pārskatīšanas darbs, ko ir veikusi komisija, ir paredzēta, lai paaugstinātu harmonizācijas līmeni. Tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts, kas ir jāskat jaunā politiskā un juridiskā aspektā, ņemot vērā to, ka stājoties spēkā Lisabonas līgumam minimālās, minimālie standarti ir jānomaina ar kopīgajiem standartiem. Un es gribētu atgādināt eh, pamat filozofiju, saskaņā ar kuru pirmās instances procedūru uzlabošanu palīdzētu uzlabot gan dalību valstu, gan pieteicēju stāvokli. Lai mums pirmajā instancē palīdzēs kompetentajām eh, iestādēm pieņemt pamatotu lēmumu, uzlabot eh, negatīvu lēmumu motivāciju un mazināt anulācijas risku apelācijas instancē, kā arī noraidīt ļaunprātīgas vai nepamatotas pieteikumus. Es, protams, nevaru detalizētāk visu izstāstīt šī darba dokumenta sakarā, taču manis izvēlētā pieeja arī ir ar šo mērķi maksimāli ierobežot atkāpes un izņēmumu procedūras un tādējādi sniegt vairāk precizējumu uh, atsevišķos procesuālos jautājumos. Un kā jau es varēju to norādīt iepriekš, šīs atkāpes un daudzi ierobežojumi, kas ir ietverti pašreizajā tekstā, ir izraidījuši ne tikai e, grūti savietojams nacionālās sistēmas ar kopējo patvērumu režīmu, kā arī atšķirīgas procesuālās garantijas e, dalībvalstīs un e, bieži vien nepietiekamas. Lūk, tādējā, dārgie kolēģi, E, to es gribēju pastāstīt mūsu darba sakarā, un es, protams, ļoti rūpīgi, kā jau visu pēdējo mēnešu gaitā, izturēšos pret ēnu referentu priekšlikumiem, un kurus man izdevās priekšsēdētāji, kā jūs norādīt, norādījāt, pietiekami bieži sasaukt kopā, un es ļoti uzmanīgi izturēšos pret komisijas un padomas priekšlikumiem, e, kas iespējams būs pret atsevišķiem norādījumiem nosacījumiem, piemēram, runājot par jautājumiem teksta pārveidošanas gadījumā, vai arī to, cik tālu padomē ir pavirzījušās šīs diskusijas, kuras, kā man norāda, ir ļoti sarežģītas. Paldies! Bene, grazie alla... alla... Paldies! Flodra kundze, lūdzu. comme le rappelait. Paldies, kā jau to atgādināja iepriekšējā referenci Ligijoma. Mūs viņi vairākas reizes sasauc kopā, lai mēs strādātu pie dažādiem priekšlikuma pantiem, un vēlos sacīt, ka esmu gandarīta par darba dokumentu, kurš mums e, tiek prezentēts šodien. Es domāju, ka tik tiešām tur e, ir norādīts, pat ja nevisaptvaroši, tomēr labi norādot eh, melnos eh, punktus un pelēkās zonas un ēnas zonas eh, šajā, šajā jomā, kā arī atšķirības starp valstīm un tādas situācijas kā robežu zonas, situācija nepilngadīgajiem. Ļoti bieži ad hoc uh, Eh, gadījumos piemērojot garantijas, kā tādi jēdzieni, kā nepieņemami jēdzieni vai savukārt pātrinātās procedūras, kas ļoti bieži tiek kritizētas. Vairāk kārt esmu dzirdējusi, ka Eiropa Eiropas padoms cilvēktiesību komisārs nosodīja šo eh, šādu veidu pātrināto procedūru ļaunprātīgu izmantošanu. Es domāju, ka mūsu darba dokuments aicina izveidot kopīgas Eiropas normas, kas kā pamata nosaka, noteikumu nosaka ik viens var pieprasīt eh, aizsardzību, eh, visiem ir tiesības uz drošu procedūru, un tas nozīmē iespējams zināmas, eh, zināmas grozījumus, kā piemēram tādus, kas eh, garantē juridisku atbalstu visos procesūras eh, līmeņos, procesa saprotamu valodu, tāpat arī neizrādīšanas principu ievērošanu un Eh, piekļuvi kompetentām autoritātēm visā eh, procedūras gaitā. Acīm redzot, daudzās valstīs un zonās šādas iespējas nav, jo ļoti daudzas administratīvās lēmējiestādes piešķir sev infini tiesības pieņemt lēmumus, kas ir ar potenciāli dramatiskām sekām šiem cilvēkiem. Un esmu tādajādi gandarīti par paveikto darbu un par šī darba kolektīvo raksturu, par referentes eh, priekšlikumiem. Es atbalstu viņas priekšlikumus, katrā ziņā nodomus, kas ir labi eh, definēti šajā darba dokumentā, un es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieciešams eh, pilnīgi nepieciešams uh, dokuments, pārstrādājot direktīvu, bez kuras, bez kura, teikt, mēs nevarētu runāt par Eiropas kopējo patvēruma sistēmu. Un es domāju, ka visos gadījumos ir šī pārstrāde jāiekļauj pārstrādāšanas paketē, lai varētu veidot kopējo Eiropas patvērumu sistēmu, kas būtu droša un ar kuras palīdzību mēs pilnīgi visiem varam garantēt drošu rezultātu. Es domāju, ka tas ir visbūtiskākais un nekādā ziņā šī direktīva nedrīkst tikt, nedrīkst iestrēgt, jo e, tā ir ārkārtīgi būtiska kopēja patvērumu dienestam. Grazie, signora Monika Olmajer. Paldies. Olmairs kundze lūdzu. Paldies, priekšstādāji. Kolēģi, pirmkārt vēlos teikt paldies Kijoms kundzei par to, ka viņa ir sagatavojusi šo darba dokumentu, kurā viņa ir nospraudusi galvenās, galvenos jautājumus un sniedz arī pārskatu par savu pieeju komisijas direktīvai. Manuprāt, mēs visi esam viensprāts, ka ir nepieciešami minimālie standarti. Piemēram, katram patērumu meklētājiem ir jābūt piekļuvēji tūkam, lai viņus varētu saprast. Es domāju, par to ir vienprātīgi. Bet ir arī citi jautājumi, kur ir nepieciešams vēl vairāk diskusiju, piemēram, par bezmaksas juridisko palīdzību. Un komisija iepriekšējo debašu laikā teica, ka Austrijā juridiskā palīdzība saņemot uh, advokātu konsultāciju ir bijusi ar ļoti labiem rezultātiem. Es esmu interesējusies par to Austrijā un uh, secināja, ka tas ir pilotprojekts, un uh, uz doto brīdi Austrija neplāno turpināt šādu pieeju, jo rezultāti nesot nemaz tik veiksmīgi. Tāpat skatījos uz līdzīgu pieeju apvienotāju karalistē, un arī apvienotā karaliste ir noraidījusi bezmaksas juridiskās palīdzības ideju, jo šādas sistēmas rezultāti nav tik pozitīvi, kā to, komisija to ir teikusi. Nu, protams, ir svarīgi, lai tiktu sniegt juridiskā palīdzība, lai patvērumu meklētāji zinātu, kādas ir viņu iespējas un vai viņu gadījums būtu pieņemams eh, citā imigrācijas kategorijā. Katrā ziņā juridiskais konsultācijas ir kaut kas, uz ko mēs raugamies pozitīvi, bet ja mēs visiem nodrošinātu bezmaksas advokātu, tas būtu ārkārtīgi dārgi dalību valstīm un līdz ar to radītu liels problēmas. Līdz ar to par šo jautājumu vēl ir jārunā un mums ir ļoti rūpīgi jādoma, par ko tieši mēs runājam. Vai vienkārši par to, ka mēs nodošanam advokātu pakāpojumus bez maksas jau pašā sākumā pieteikuma procedūrā, tas varbūt ir uh, problemātiski. Protams, patvaram meklētājiem būtu nepieciešama juridiskā palīdzība tiesā, un to mēs visi apzināmies. Tāpat man ir jautājumi par iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, un varbūt man tagad pārmetīs, ka es visu lieku šajā kategorijā, bet tā nav. Es uzskatu, ka tie, kas meklē patvērumu mūsu valstīs, ir jāaizsargā pēc iespējas ātrāk. Tādēļ es vēlētos redzēt uh, procedūru, kas nodrošinātu šādu garantiju. Un ir ļaunprātīga izmantošana patvērumu tiesību aktu ietvaros, un varas iestādēm ir jābūt iespējai cīnīties par šādu ļaunprātīgu izmantošanu ir jāņem vērā patvērumu meklētāju konkrētās vajadzības, tīpaši runājam par nepilngadīgajiem vai cilvēkiem, kuriem ir kādas eh, īpašas problēmas ar veselību. Tādēļ es vēlētos, lai ar šiem cilvēkiem strādātu cieņpilnā veidā un viņiem nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Bet eh, jautājumi ir krietni sarežģītāki, kad jāskata tādas lietas kā cilvēku tirgotāji un pārvadātāji, kas eh, konkrēti izmanto attiecīgas mm, imigrantu grupas, piemēram, nepilngadīgos, un pieprasa lielas summas no viņu vecākiem, lai bieži vien bīstamos apstākļos šos nepilngadīgos ievestu citās valstīs, un bieži vien tas atstāja neizdzēšams seks šo bērnu psihi, pat ja viņi vispār sasniedz savu galamērķi. Mums vajadzētu izveidot sistēmu, kas atturētu cilvēkus no šādas rīcības un novērstu kriminālu grupējums no nepilngadīgo izmantošanas, jo mēs uh, neuzskatām, ka būtu jāpakļau nepilngadīgie šādai darbībai. Protams, ir jautājumi arī par izglītības nodrošināšanu nepilngadīgajiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Ir būtiski, lai viņi eh, varētu iet skolā, neatkarīgi no tā, vai viņi ir Eiropas Savienībā, vai arī viņi tiek nosūtīti apakaļ uz savu izcelsmes valstu. Jebkurā gadījumā viņiem ir jānodrošina gan bērniem, gan jauniešiem iespēja izglītoties. Un vēl viens ļoti grūts jautājums ir par to, ka cilvēki aiziet pagrīdē. Uh, Un komisijas dokumentā ir rakstīts, ja cilvēki nonāk pārgrīdē un kļūst par nelegāliem imigrantiem, tad procedūra nebeidzās. Un šādiem cilvēkiem arī vēl ir tiesības piedalīties procedūrā, un varas iestādes nevar to, ka viņi ir pagrīdē minēt kā iemeslu pieteikumu noraidīšanai. Tomēr Es uzskatu, ka šie komisijas sniegtie iemesli daudzu juridisko ekspertu acīs nav pilnvērtīgi. Un ir jānodrošina uh, varas iestādēm kādi juridiski instrumenti, ar kur skatīt šādus gadījumus, kad cilvēki aiziet pagrīnē. Uh, Tāpat jāsaka, nav bijusi pietiekama koncentrācija uz to, kā nodrošināt sadarbību no imigrantu puses. Ja mēs nodrošinātu viņiem aizsardzību, tad ir nepieciešams, lai šie cilvēki vismaz nosauc savu vārdu, no kuras valsts viņi ir, un būtu gatavi sadarboties un paskaidrot, kāpēc viņi ir ieradušies uh, Eiropas Savienībām pieprasa patvērumu. Ja šādu informāciju mēs neseņemam, uh, tad es uzskatu, ka nav vietas pātrinātajai procedūrai, jo tad jau būtībā mēs tikai viņam eh, sniedzam tādu motivāciju. Komisija mēģina ierobežot šīs procedūras ilgumu līdz maksimums sešiem mēnešiem, bet ņemot vērā šķēršļus, kas var rasties procedūras gaitā, es esmu interesēts redzēt, vai šo sešu mēnešu termiņu vispār ir iespējams ievērot. Manuprāt, dalība valsts tērēs ārkārtīgi daudz laiku, lai pamatotu, kādēļ tās ir pārsnieguši šo termiņu. Tā kā ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kas ir vēl jārisina šajās, šajo, šajā lietā. Es esmu par pātrinātām procedūrām, bet ir jānodrošina pāris iestādām iespēja izmantot šādu pātrināto procedūru un uh, jāuzdod par pienākumu patērumu meklētājiem sadarboties zināmā līmenī. Cilvēki, kas ir traumatizēti, protams, ir viņiem ir jānodrošina medicīniskā palīdzība, lai viņš eh, varētu vispār ar mums sadarboties. Bet eh, es neuzskatu, ka tas būtu kopumā jāuzskata par šķēsli procedūrai. Līdz ar to Eiropas tautas partija par to, ka tiek nodrošināta aizsardzība tiem cilvēkiem, kas eh, savās valstīs tiek vajāti, bet mums ir pilnīgi skaidri jānosprauž nosacījumi. Daži patvērumu meklētāji var iekļūt mūsu valstīs tikai izmantojot eh, cilvēku pārvadātāju pakalpojumus. Un iespējas pieteikties patvērumam ārpus Eiropas Savienības ir ārkārtīgi grūti, un šeit ir liela problēma. Cilvēki, kas meklē patvērumu, ir jānodrošina viņiem iespēja arī ārpus Eiropas Savienības iesniegšu šādu pieteikumu un pēc tam iebraukt Eiropas Savienībā, ja viņi spēj pierādīt, ka savā eh, valstī viņi tiek vajāti. Mēs saprotam, ka ir cilvēki, kas vienkārši meklē labāku dzīvi, bet mēs nevaram visus šeit uzņemt Eiropas Savienībā. Mēs varbūt varam arī nodrošināt šiem cilvēkiem iespēju iegūt pareizi informāciju pirms viņi nonāk cilvēku tirgotāju rokās, lai viņi atkal nenonāktu šausmīgā situācijā, par kādu mēs saņēmām ziņas vēl pagājušajā nedēļā, kad kāda krimināla banda, kas bija uzņēmus cilvēkus, pamet viņus bada nāvē. Es vēlos teikt paldies eh, Gijom kundzei. Viņa organizēja ļoti daudz sanāksmi, lai uh, izstrādātu šos jautājumus un rastu tiem labus risinājumus. Tomēr vēl joprojām ir ļoti daudz lietas, kas padara te neiespējami sešu mēnešu laikā pabeigt šādas procedūras Tāpat ir jāstāsta, kā mēs risinām ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un kā mēs varam samazināt šādu gadījumu skaitu. Paldies, Brons kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos noskaidrot, cik liela patvēru meklētāju daļa ir tieši ieradusies Eiropas Savienībā no tās valsts, no kurienes viņi bēg, baidoties no vajāšanas, un cik liels procents ir gājuši cauri citām valstīm. Tad Jo pirmajā gadījumā tie varētu būt patiesi patvērumu meklētāji, bet otra daļa, kas eh, sākotnēji ceļot caur citām valstīm, eh, varbūt sākotnēji viņi tiešām ir bēguši no eh, vajāšanas, un, bet ja viņi ceļot caur drošām valstīm, viņi jau kļūst par nelegāliem uh, migrantiem. Un uh, pre, izturēties pret šādiem cilvēkiem kā pret uh, patiesiem bēgļiem vairs nebūs godīgi pret tiem, kas tik tiešām bēg no vajāšanas. Paldies! Grazie. La parola adesso alla signora Weber. Paldies, Webers kundz, lūdzu. În primul rând, vreau să vă spun că Îmi cer scuze în numele colegii noastre, Nadia Hirš. Es, paldies, es gribēju atvainoties e, kolēģis Nadis Hedžu vārdā, kas ir ēna referente Alde grupā, jo viņa nevar šodien piedalīties. Es gribēju norādīt, kāda ir mūsu grupas pozīcija attiecībā uz šo darba dokumentu un attiecībā uz eh, patvērumu paketi. Es gribētu pateikties eh, Gijomas kundzei par šīs dienas prezentāciju un par sagatavoto darba dokumentu, kur viņi mums prezentēja. Mūsu grupa uzskata, ka mums vajadzētu ieturēt kopīgu pozīciju attiecībā uz patvērumu paketi. Un lai gan atsevišķi elementi varētu būt ar atšķirīgiem adaptācijas un korekcijas elementiem. Mums ir e, tādā veidā jābūt ar vienu to stātiecībā pret pakēti. Lai gan mēs apzināmies, ka e, tas vēl nav sasniedzis e, atzinumu padomē. Tomēr papildus visam parlamentā mums jāpanāk kritiskā masa šeit parlamentā ar kolēģiem, kur vēlas nonākt līdz kopīga pozīcijai. Attiecībā uz darba dokumentu, kuru prezentē Gijomas kundze, es gribētu pateikt, ka esmu pateicīga par uzdotajiem jautājumiem tematos, kuri ir iekļauti priekšlikumā ko esam saņēmuši no komisijas. Mēs uzskatām, ka normāli ir minimālie standarti, lai gan tie ir minimālie, kas tiek nosaukt dažādās jomās, tā skaitā uz eh, bezmaksas juridisku palīdzību, uz eh, piekļuvi tiesiskai palīdzībai, eh, apelācijas elementi un tā tālāk. Ļoti daudz, kas ir jānoskaidro, tāpat arī jautājums par nepavadītajiem, nepilngadīgajiem un atsevišķas koncepcijas par trešajām valsts, drošajām trešajām valstīm, treš, drošo valsti, Eiropas drošo valsti, visas šīs koncepcijas, lai, un iedzieni, lai varētu būt droši, ka nebūs nekādu apmulsumu eh, saistībā ar teksta ieviešanu. Es domāju, ka nav nemaz nepieciešams pasvītrot šo tēmu, tomēr es to darīšu. Es domāju, ka šajā sakarā, ja parlaments nestrādās pietiekami ātri, lai varētu prezentēt tekstu padomēju un pretendēt tajā pašā laikā no padomas puses, ka piekrīt mūsu konsekventajiem priekšlikumiem, ja mums tas neizdosies, Un, ja mēs nepanāksim kopīgu pozīciju, tad mēs zinām, ka beidzot dalība valstis e, varēs darīt, ko tās vēlas, un es domāju, ka mēs, parlamentārieši, to nevēlamies. Es ļoti labi apzinos ka ir atšķirīgas intereses dalība valstīs, tāpēc, ka ne jau visas valstis eh, tiek skārtas vienādā veidā. Tas ir, tā ir skaidra realitāte pilnīgi visiem, taču tajā pašā laikā es eh, gribētu, lai mēs saprotam to, ka šeit mēs runājam par cilvēkiem, pār tādiem cilvēkiem kā mēs, kuri kādu savas dzīves drošības citu iemeslu pēc ir nonākuši mūsu Eiropas telpā un ir pilnīgi dabiski, lai viņu lūgumu tikstu skatīt valstīs, kurās tās lūdz eh, patvērumu. Tāpēc es eh, ceru, ka tik tiešām Ziņojums tiks e, no Gijomas puses kundzes sagatavots maksimāli drīz, un mēs varēsim respektēt mūsu sākotnējo vēlmi, lai to, to sasirkt to pieņemt līdz 2012. gadam. Paldies! Paldies, Busutil kungs, lūdzu! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Principā es gribētu sākt ar to, ka es vēlos kolēģim Augustīnam novēlēt eh, eh, visu to labāko viņa dzimšanas dienā. Izskatās gan, ka es esmu eh, par vēlu, viņš jau ir aizgājis šobrīd. Lai nu kā es vēlos viņam novēlēt tiešām visu to labāko un apsveikt dzimšanas dienā. Tātad savos komentāros es vēlos uh, Eh, atbalstīt manu kolēģi Moniku Holmajeru. Es pats esmu no valsts, kas ir pilnīgi atšķirīga eh, eh, dzīves realitāte no tām valstīm, vai precīzāk sakot, no tās valsts, no kuras ir Monika, bet tā pašā laikā jāsaka, ka es piekrītu, mums ir jābūt pilnīgi skaidrai likumdošanai šādajā jautājumā, un šādai likumdošanai primāri būtu jāpalīdz mums efektīvā veidā uh, filtrēt un noskaidrot, kuri cilvēki ir tie, kuriem tiešām ir vajadzīga starptautiska aizsardzība un eh, nošķirt viņus no tiem, kuriem tas nav nepieciešams. Jo šāda atšķirība ir, un mums šī atšķirība ir jāatrod tieši to cilvēku labā, kuriem ir nepieciešama, patiešām nepieciešama šī aizsardzība. Jo savādāk mēs eh, panāksim to, ka likumdošana ir apgrūtinoša izpildē, un to var izmantot ļaunprātīgi. Tādējādi mēs nespēsim sniegt nepieciešamu aizsardzību cilvēkiem, kam tā ir nepieciešama. Un tad e, tik tiešām patiesie gadījumi pazudīs e, daudz ļaunprātīgu izmantošanas gadījumu jūrā. Un vēl attiecībā uz tādiem jautājumiem, kā pātrinātās robežu ķērsošanas procedūras, kas kļūst arvien sarežģītāks e, saskaņā ar šo priekšlikumu. Tad noslēgumā es vēl vēlos pateikt, ka uh, mums jau uh, vieglāk šeit parlamentā ir uh, palielināt standartus, ieviest jaunas um, papildus tiesības, tas jau ir labi kurš tad varētu pret to iebilst. Bet tajā pašā laikā mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs nebūtu pilnībā atrauti no realitātes, kas notiek uz vietas. Un ir daudzas dalību valsts Eiropas Savienībā. Es esmu vienas, no vienas šādas dalību valsts, arī kolēģis Stavras Lamrinidis, kurš ir no Grieķijas, un vēl ir dalību valstis, kas saskarās ar ļoti lielām grūtībām, uh, ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu, nemaz nerunājot par jauno likumdošanu, kas eh, vēl vairāk sarežģīja lietas. Un tieši šīm dalību valstīm vajadzētu palīdzēt eh, nonākt eh, vienā līmenī ar tiem standartiem, kas mums ir šobrīd. Viņiem jau tā ir grūti. Viņas šobrīd ir pamestas vienas pašas, lai viņas tiek galā ar šīm prasībām, un mēs šobrīd vēl pārliekam eh, šo latiņu vēl augstāk. Un tādējādi viņas praktiski nevar pašas sasniegt šo līmeni. Es tādēļ aicinātu kolēģis būt piesardzīgiem un skatīties uz lietām neatrauti no faktiskās situācijas, no realitātes uz vietas. Jā, mums ir nepieciešama likumdošana, mums ir nepieciešama labi un augsti standarti, jo, kā Vēbers kundzes pareizi sacīja, mēs šeit runājam par cilvēkiem, par dzīvām būtnēm, bet tajā pašā laikā mums jābūt realistiem. Ir paldies! paldies. Es eh, tad eh, Dievs Demero kungam apsveicam viņu. Eh, Busato kungs to arī sākumā savai uzrunā izteica. Un tagad došu vārdu Vandastupkungam. Paldies priekšsēdētāji! Eh, Gijoms eh, kundze pateicās ēnu referentiem par la labo sadarbību. Es nezinu, ko viņi ar to domā, jo katra uh, eh, reizē, kad uh, viņi mūs uzaicināja, es nezinu, kā viņi varēs paskaidrot mūsu vēlētājiem, kāpēc mums ir šāda imigrantu situācija. Mēs esam pret patvēruma sistēmu visu Eiropas mērogā. Un es paskaidrošu, komisija runā par subsidiarietāti, bet viņi ne, nedara to pietiekam pārliecinoši. Man ir jautājums par kaut ko, ko sacīja komisija. Viņa sacīja, ka šāda organizācija nodrošinās lielāku konsekvenci starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstu sistēmām un eh, vienādos un saskaņo šīs prasības un neļaus ļaunprātīgi to izmantot. Ko nozīmē labāki lēmumi, labāki patvērumu meklētājiem vai tomēr labāki dalību valstīm? kurās ir milzīgs pieplūdums ar laimes meklētājiem. Uh, Tālāk eh, otrs eh, jautājums par to, kā eh, tiks novērst ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Šeit tekstā ir runāts arī par to, ka dalību valstis var pieņemt pozitīvus pasākums, bet tad atkal jautājums pozitīvs kam? Un tāpat arī šeit ir atsauce patvērumu meklētājiem, kas iebrauc valstī un melo Un šeit ir nodalīts eh, melošana labticīgi un melot nelabticīgi. Es īsti nesaprotu, kā dalība valstis var pierādīt šādu atšķirību. Man tas liekas eh, vienkārši, vai nu cilvēks melo vai nemelo. Tālāk man ir vēl viens jautājums par eh, to, cik ir iespējams uzņemt šīs personas. Manuprāt, eh, vai eh, lēmums ir pozitīvs vai negatīvs, tas būtu jālēm uz vietas attiecīgajai instancei. Un es īsti neredzu, kā varētu darboties praksē tas, ka tiek sniegts instrukcijas Eiropas līmenī. Tālāk terminoloģija šeit arī ir mainīta šajā dokumentā. Manuprāt, eh, attiecībā uz to, kas no, notiek šajā jomā, Mēs līdz šim visu laiku runājam par patvērumu meklētājiem. Tagad pēkšņi runa par starptautiskās aizsardzības statusu saņēmējiem. Labi, paldies, Sipils Lundz, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos atgriezties e, pie dažiem no būtiskākajiem jautājumiem šai jomā. Uh, manuprāt, ir absolūti nepieciešams ieviest vienotus standartus, kas garantēs vienotu procedūru Eiropas Savienības mērogā. Protams, ka ļoti atšķiras situācija dažādās dalību valstīs, bet tas nenozīmē, ka nav iespējams vienots e, standarts ieviest tieši pretēji. Mums ir nepieciešams ieviest principus, lai nodrošinātu, ka ir solidaritāte starp dalību valstīm Mums ir jāiet tālāk par pašreiz izveidotajiem birojiem un centriem. Kas attiec šo sešu mēnešu termiņu, tad, protams, tas ir atkarīgs no sadarbības, eh, cik eh, vai kuru izrāda vai neizrāda patvērumu meklētājs. Bet laiks, kas ir nepieciešams eh, pieteikumu izskatīšanai, ir atkarīgs arī no cilvēku resursiem, kas ir pieejami, kā arī no šo cilvēku resursu kvalitātes tātad to resursu, kas ir iesaistīti procedūrā. Un atkarīgs arī no viņu spējas uh, izskatīt pamatoti šo pieteikumu. Kas attiecas uz vienotiem standartiem, tad mums nevajadzētu primāri vadīties no finansiāliem apsvērumiem. Eiropas Savienībā mēs ļoti ātri uh, cilvēktiesību jautājumus paceļam starptautiskā līmenī. Un tieši tādēļ mums nevajadzētu tik vienkārši atteikties pašiem no nepieciešamības ievērot cilvēktiesības. Mums ir jādara viss iespējamais, lai sniegtu starptautisku aizsardzību cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama. Tālāk eh, cilvēki, kas aiziet pagrīdē, uh, Eh, tur var būt arī individuāls eh, gadījums, kas ir jāizskata kā, kā atsevišķs gadījums. Tur nevar vienot skatīties. Tālāk eh, par drošajām tranzītu valstīm. Manuprāt, par to mums vajadzētu plašāk diskusiju šeit komitejā. Dažkārt man liekas, ka ja mēs turpināsim ar pašreizējo sistēmu, tad mēs uzskatīsim par principā katru pasaules valsti par drošu tranzītu valsti un pilnīgi ignorēsim situāciju, ka atšķirīga situācija ir katrā gadījumā jāizskata arī atsevišķi, un kas vienam var būt droša valsts, citam tā var nebūt droša tranzīta valsts. Un kas ir svarīgi atcerēties, mums, kā Eiropas Savienībai, ir jābūt paraugam cilvēktiesību ievērošanā, un mēs nevaram eh, ļaut novērst savu uzmanību uz eh, mazāk nozīmīgiem sikumiem. Romero Lopes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Izskatās, eh, ka šajā direktīvā mēs vairāk vai mazāk runājam par procedūrām Tālāk, kas attiec uz minimālajiem standartiem eh, dalību valstīm, lai uh, harmonizētu šīs procedūras un samazinātu pieteiktu apelāciju skaitu. Un tādēļ es ierosinātu, ka parlamentā visām politiskajām grupām vajadzētu vienoties, ka ļaunprātīga izmantošana neļauj uh, pareizi risināt eh, patvēru meklētāju lietas. Un, bet eh, tā pašā laikā mēs nevaram ar šo direktīvu atrasināt jautājumu, kas eh, principā neskar konkrēto jomu. Mēs nevaram šeit runāt par ļaunprātīgu izmantošanu un konkrēti cilvēku tirzniecības grupējumiem. Par to jau mēs nevaram runāt tieši šīs direktīvas kontekstā. Jo gal galā šeit mēs runājam par upuriem. Ja kāds ir kļuvis par cilvēku tirdzniecības tīkla upuriem, tad mēs nevaram uzreiz automātiski pateikt, ka jā, tur ļaunprātīgi izmantot ir imigrācijas sistēma un viņam nepienākās nekāds patvērums, bet viņiem var būt traģiska situācija valstī. Mēs nevaram jaukt kopā šādas lietas. Un tas ir īpaši traģiski, ja runa ir par nepilngadīgām personām. Tie cilvēki, kuriem ir nepieciešama starptautiska aizsardzība vai patvērums, ja tas tik tiešām ir nepieciešams, tad uh, tas nevar būt atkarīgs no tā, vai viņi ir uh, iesaistījušies uh, cilvēku tirgotāju tīklos, lai nokļūtu drošākā vietā. Uh, Es uzskatu, eh, ka šobrīd tas tiek izmantots eh, kā tā arguments, lai varētu aizsargāt mūsu pašreizējo eh, nostāju. Mēs pavisam vienkārši pasakam, ka uh, ja ir izmantots nelegāls metods, lai iekļūtu Eiropas Savienībā, tad eh, nekas nepienākās. Mēs nevaram tik vienkārši atmest šo situāciju, un kas attiec uz šo procedūru saistību ar cilvēku tirzniecību, tam nav nu, principā nekādas tiešas saistības. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Mums šeit ir runa par pilnīgi citu jautājumu. Un šādos apstākļos mums uh, mēdz būt upuri, bet tā pašā laikā viņi iznāk upuri arī otrā sistēmā. Labi, paldies, Lutfords kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Giljēms uh, kundzei par ļoti noderīgo darba dokumentu, kur viņa sagatavoja. Apvienotās karalists valdība nesen informēja Eiropas komisiju, ka tā uz laiku E, at, atceļ saskaņā ar e, Dublins e, regulu. Tas attiec uz 1300 personām, kur notiek tiesvedība vai Eiropas tiesās, un dažās gadījumos tur līdz pat diviem gadiem tiesvedība palkās, bet tur attiecīgi ir arī cilvēki, kas pretojās un nevēlas atgriezties Grieķijā. Un e, apvienotā karaliste ir izvēlējusies e, vienu no operācijām veikt atsevišķi izskatīt e, pati šādus pieteikumus, nevis izmantot Dublinas instrumentu. Un tas man liek nonākt pie atsevišķiem secinājumiem. Pirmkārt, Es īsti nevēlos atteikties eh, no ilgstošu uzsvara uz augstiem standartiem, eh, lai tas nebūtu pretrunā ar atbilstību starptautiskiem principiem. Un lai netiktu kaitēts arī pieteicējiem, tā pašā laikā mēģinot nodrošināt, ka neviens, kuram pienākas patvērums, lai viņš netiktu nodro, e, noraidīts. Bet tā pašā laikā mums ir nepieciešama arī efektīva un uh, ar mazām izmaksām procedūra. Tā, tā pašā laikā jāsaka, ka mums ir nepieciešams arī sabiedrības atbalsts pašai patvērumu sistēmai. Un visi šie mērķi Eh, viņiem tiek pakļauti nepārtrauktam spiedienam. Un es uzskatu, ka tam visam ir jābūt kā efektīvai, pro rentablai procedūrai, jo visdrīzāk uh, nodrošinot šādu pieeju, mēs varēsim panākt arī daudz efektīvāku sistēmu kopumā un samazināt uh, apelāciju skaitu. Ja jau sākotnēji šis lēmums, kas tika pieņemts, ir uh, pamatots. Un tā tad ja tas eh, sākumā prasa plašākas intervijas, tad, protams, ka tad eh, laika termiņš daudz lielāks kopumā ir nepieciešams, bet tāpat laikā būs iespējams eh, pamatoti argumenti, kāpēc ir pieņemti attiecīgie lēmumi, kas tik pieņemti, un tad līdz ar to būs mazāks apelācijas skaits vēlāk. Protams, ka es nevaru šeit izteikties visu to vārdā, kas bija iesaistīti apvienotās karalistas lēmumu pieņemšanā, bet tā pašā laikā mums nevajadzētu zaudēt saikni ar realitāti. Un tā ir tāda, ka viena lieta ir būt ambicioziem harmonizācijas jautājumu, bet tā, tā pašā laikā mums ir jāpaskaras, cik tālu mēs esam tikuši īstenojot eh, pirmo kārtu Eiropas Savienības direktīvām. Ir neapšaubām, ka īstenošanā ir vesela virkni problēma, un mums nevajadzētu um, būt tik ambicioziem, ka mēs atzīstam tikai vislabāko, bet uh, labs vairs nav mums pietiekami pieņemams. Protams, ka uh, tas uh, ir labs mērķis, bet, eh, diemžēl, šobrīd eh, tā īsti neizdodas. Mēs zinām, ka atsevišķās valstīs ir lielāks spiediens, bet eh, tā pašā laikā ir vesela virknē praktisku lietu, kuras ir nepieciešams, piemēram, Eiropas patvēru meklētāju atbalsta bīrojas, ir vēl vairākas procedūras, un mums ir nepieciešams arī tam pievērst pienācīgu uzmanību, lai nodrošinātu praktisks uzlabojums, tāpat kā mēs to darām attiecībā uz likumdošanas pasākumiem. Tā kā es īsti nevēlos atteikties no savas ilgstošās, eh, no savu ilgstošā atbalsta tieši attiecībā uz šīm procedūrām, bet tā pašā laikā nevajadzētu paļauties tik daudz uz šo ambiciozo sistēmu, līdz 2012. gadam ievies šādu sistēmu, nu man jāatvainojas, bet nu nebūs tāda. Varbūt vienkārši nodrošināsim, ka paši pamati ir pareizi ielikti, nevis sasteigsim lietas, uzņemoties kaut kādus nereālus un neizpildāmus pasākums. Jā, es gribu augstus eh, standartus eh, attiecībā uz patvērumu sistēmu Eiropā, bet es neredzu, kā to var izdarīt nākamos divos gados. Bene, adesso la signora Olmaier. Paldies, Olmaiers kundze, lūdzu. Jā, es vēlējos pēc tam īsi eh, vēlreiz izteikties tā kā kolēģi. Uh, pieminēja jautājumu, kāda tad ir cilvēktirdzniecības saiknē ar šo direktīvu. Diemžēl Vācijā mums 90. gados bija pietiekama liela pieredze. Mēs esam kļuvuši jau, var teikt, par ekspertiem šajā jomā. Tātad attiecībā uz to, ka šķēršļi konkrētās procedūrās var tikt ļaunprātīgi izmantot, un tā rezultātā tika mainīta pieteikšanās procedūra Vācijā. Piemēram, ja konkrētām grupām ir īpaša aizsardzība noteikta, tad pastāv tendence, ka cilvēku tirzniecības darboņi mēģina pievilināt šīs grupas konkrēti un lielā skaitā viņas ievest Eiropas Savienībā. Tas jau nenozīmē, ka mums nevajadzētu sniegt īpašu aizsardzību nepilngadīgām personām, piemēram. Bet mums jāpadomā par to, kā izveidot mehānismus, kas nerada šādu iniciatīvu papildus eh, cilvēku iesaistīšanai cilvēku tirgotāju tīklā. Kaut arī sākotnēji varbūt šis eh, mērķis bija labs, mums jābūt realistiem, ir, jo, eh, diemžēl, mūsu pieredze daudzās jautājumos nav bijusi pārāk pozitīva. Tad par Sipos kundzes sacīto Eh, ka mums nevajadzētu primāri koncentrēties uz finansiāliem aspektiem. Es piekrītu Latvijas kundzei, mums jābūt realistiem. Ir vesela virkne lietu, kuras mēs vēlamies redzēt, kuras mēs vēlamies īstenot, mēs vēlamies aizsargāt cilvēkus, kuri tiek vajāti, tad darīt visu, ko mēs varam. Bet tie cilvēki, kas ierodas pie mums, viņi ierodas dažādu iemeslu dēļ un samērā lielā skaitā, un tādēļ ir grūti nošķirt tos cilvēkus, kurus patiešām vajā. Viņiem ir grūti pierādīt savas problēmas, jo mūsu sistēma vienkārši netiek galā skaitliski ar eh, šo patvērumu meklētāju skaitu. Mums ir jāizveido tāda realistiskāka sistēma, kas darbosies daudz ātrāk un kas neļaus ļaunprātīgi izmantot šīs procedūras. Tātad nu, nu, nu tie cilvēki, kas ierodas pie mums, ierodas dažādiem iemeslu dēļ. Un e, par cilvēkiem, kas aiziet pagrīdē, man jāsaka godīgi, es īsti nesaprotu. Ja mēs runājam par valsti, kurā ir noteikti minimālie standarti, tad jau tur nevajadzētu būt iemeslam cilvēkiem iet pagrīdē, jo visas lietas ir sakārtotas, un tieši to mēs arī vēlamies - garantēt šos minimālos standartus. Un mēs nerādām ar pirkstu uz kādu konkrēto dalību valstu, kā mēs vienkārši vēlamies sniegt atbalstu. Un no Vācijas vairs netiek cilvēki nosūtīti atpakaļ uz Grieķiju, tāpat kā u, tas attiec uz apvienoto karalisti, kas nesūta vairs atpakaļ cilvēks uz Grieķiju. Bet mums uh, bija uh, jāsūta atsevišķi uh, cilvēki uz Bavāriju, lai viņi varētu risināt tur uz vietas izveidojušos situācijas. Uh, Un tāpēc es uzskatu, ka ļoti svarīgi, eh, lai eh, dalībvalsts palīdzētu vienotrai izveidot šīs institūcijas, uzlabot to darbu. Un tad, kad eh, valsts saskarās ar ekstrēmu situāciju, tad mums ir arī jāskatās, kā mēs varam sniegt praktisku palīdzību daudz ātrāk nekā mēs to esam darījuši iepriekš. Es jau nesaku, ka mums ir eh, nepieciešama kaut kāda ātrā reaģēšanās sistēma Eiropā, bet tā pašā laikā es vēlos nodrošināt eh, to, ka ja mēs tik tiešām vēlamies palīdzēt tiem, kas tiek vajāti, tad mums ir nepieciešams nodrošināt, ka šie cilvēki uh, saņems nepieciešamo palīdzību, lai viņi nekļūtu uh, nepazustu šo milzīgo pieteikumu jūrā no tiem, kuriem nepienākā šis status. Jā, paldies. Lambrinidis kungs, lūdzu. Jā, paldies. Manuprāt, visa šī lieta ir jāskat kopumā kā pakete. Un šādā kontekstā es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uh, Eh, lai parlaments eh, šo jautājumu ceļ gaismā, jo acim redzot eh, komisiju un padomu to nedara. Tā tad ir nepieciešams tāds pastāvīgs solidaritātes mehānisms dalību valstīm, kas saskaras ar milzīgu patvērumu meklētāju skaitu. Es to pieminu tādēļ, ka visi šie pārskatīšanas priekšlikumi uh, pieņem, ka Dublins process uh, tas jau ir kā pats par sevi saprotams, Tātad, eh, kā valsts, no kuras eh, sākotnēji ir ieradies eh, patvēru meklētājs, ir atbildīgā valsts. Tas darbojas labi līdz brīdim, kad sistēmā tiek ieviests kaut kas, kas līdz šim brīdim nebija. Tātad solidaritātes mehānisms, pārvietošanas mehānisms, varbūt tā mēs varam to saukt, kurā visas Eiropas Savienības dalībvalsts pie, piekrīt piedalīties. Un ja mēs to nedaram, uh, tad, manuprāt, mēs tā arī neatrisināsim šo problēmu. Mums būs tūkstošiem patvērumu meklētāji, kas saskaras ar tādu apiešanos, uh, kur vismaz lielākā daļa dalību valstu vismaz nevajadzētu viņam gribēt tā apieties ar cilvēkiem. Es domāju, jūs visi piekritīsiet, ka mums, kā parlamentam, tāpat kā mēs to iepriekš jau esam darījuši, mums, acim redzot, ir jāuzstāj uz šādu solidaritātes mehānismu izveidi. Atkārtot. Jā, paldies. Labi. Saka priekšsarētājs, tad, kad mēs eh, sākām runāt par šo jautājumu, eh, tobrīd padoms pārstāv eh, nebija zālē, šobrīd Steinkungs ir zālē, un došu viņam iespēju izteikties un aicināšu pavisam skaidri aprakstīt esošo situāciju. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsarētāji! Paldies, ka devāt man šo iespēju izteikties. Es nebiju gatavojies konkrētam eh, situācijas izklāstam. Es biju plānojis rītdien sniegt jums pārskatu par to, ko mēs šobrīd eh, padomē darām ir ļoti svarīgi, lai jūs iegūtu šo vispārīgo situāciju, bet šobrīd es izteikšos eh, tad par šo ziņojumu. Vispirms vēlos apsveikt Giljoms eh, kundzi par paveikto darbu. Un eh, par mm, atgādināt to, cik svarīga šī diskusija ir un šis ļoti sarežģīts jautājums. Liela daļa e, tika paveikta tehniskā līmenī Spānijas prezidentūras laikā, kas parādīja, ka ir vesela virkne ar ļoti sarežģītiem jautājumiem. Mēs redzam, ka tie atkal un atkal parādās arī Giljons kundzes darba dokumentā. Beļģijas prezidentūra padomē turpina šo eh, darbu, tehniskās eh, diskusijas dažādās grupās. Mēneša sākumā mēs organizējām ministra līmeņa konferenci par patvērumu. Daudz dalību valsts piedalījās šai konferencē. Eh, lai izveidot šādu augšup vērstu pieeju attiecībā uz situāciju dalību valstīs, uh, Un mums e, bija arī dalībnieki no pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskās organizācijas, arī viņi vēlējās noskaidrot, kas ir komisijas priekšlikumos. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi e, attiecībā uz to darbu, ko mēs veicam, attiecībā uz to darbu, ko parlaments veic, un mēs plānojam šo darbu parlamentu, e, es atvainojos padomē, turpināt. Un tādējādi mēs tad skat, skatīsimies, kā to arī turpinās parlaments. Uh, Tas jau nav nekāds noslēpums, diskusijas ir ļoti sarežģīta, šeit ir vairāki jūtīgi jautājumi atsevišķām dalību valstīm, tā kā es šobrīd nevaru nākt klajā ar skaidru padomus oficiālu nostāju, bet turpināsim mūsu sadarbību. Paldies! La commissione la signora Muriel Guin. Grins kundze komisijas vārdā lūdzu. Bonjour. Eh, Just... Jā, paldies. Es mm, gribēju eh, uzteikt Silvijas Gijomas darbu, kura savā darba dokumentā ir pasvītrojusi būtiskākos jautājumus, eh, kas tiek skatīts sarežģītās diskusijās padomē, un kura ir identificējusi galveno domu komisijas priekšlikumā, kas ir stiprināšana kvali, eh, skatīšanai pirmā instancē, kā arī eh, nevainojumu lēmumu pieņemšana, kas tiktu mazāk eh, pakļaut kritikai. Es gribētu arī atgādināt to, ka šie priekšlikumi nav tikai tāpēc, lai tas būtu kā kvalitatīvs liedziens jaunajos standartos, bet arī, lai labāk kvalificētu pirmās paaudzes standartus, kuru sakarā mēs sapratām, ka ir nepieciešams vairāk vadības darbu. Un Gijom kundze atbildot, es gribētu norādīt, ka ļoti svarīgi ir tas, ka labāk varēs piemērot efektīvāku patvērumu procedūru. Gijoms kundze atgādināja turpmāko darbu kalendāru, un es domāju, ka arī diskusija parāda to, ka, lai izvairītos no tā, ka šīs dosie nonāk strupceļā, eh, parlamentam ir maksimāli drīz jāpauž savs viedoklis eh, E, drīzumā, kā jau to atgādināja arī Malstrēm kundze ministru konferencē, tas būs ļoti nozīmīgi, lai varētu turpināt diskusijas. Paldies! La parola a questo punto ritorna alla relatrice, alla collega Gillam. Eh, Vārds referentei Gijoms kundzei. E, ļoti īsi pieskaroties dažiem punktiem, pirmkārt, lai atbildētu Aldes e, grupas e, pārstāvim, kā Alde referents nereizi nebija nevienā sanāksmē, lai gan tik vienmēr uzaicināts. Un vēlreiz gribu sacīt, ka šī diskusija man likās ļoti interesanta, jo tas parāda to, cik lielā mērā uzņemšanas direktīva un procedūra direktīva ir svarīgi pamati e, strādājot pie citām direktīvām. Un es gribēju to vēlreiz pasvītrot. E, es no kolēģu puses uzklausu zināmu realismu skaņu, un tas uzliks mums par pienākumu e, koncentrēties uz to, kam tad ir, kas tad ir īsti procedūra direktīva un neteikt to, ko nevar uh, izdarīt. Tāpat es, es um, izveidoju sa, jau sarakstu ar lietām, kas apmierina vai kas rada problēmas kolēģiem, un apzinoties to arī, ka šis teksts rada problēmas padomē šobrīd, un es apzinos, kādas diskusijas būs vēlāk starp padomu un, un uh, uh, parlamentu, ka tās būs ļoti, ļoti apjomīgas. Tāpat uh, diskusijas lielā mērā skār izmaksas šādai harmonizētai kopīgai politikai, uh, kura šķiet vairākos gadījumos nepārkāpjama. Mums būs iespēja atgriezties pie šiem jautājumiem un e, strādāt pie finanšu apjoma, taču šobrīd es gribētu norādīt, ka tās ir galvenokārt slikti izmantotas procedūras, kas izmaksā dārgi un izmaksā dārgi, ja sākot uh, Eh, jau aiz pirmās instances. Un kāpēc mums ir jāstu, jāturpina strādāt pie klūpšanas akmeņiem, kā jau tika, eh, tika sacīts, šis darbs būs gars, tomēr es eh, atbalstu vairāku kolēģu pausto viedokli par to, ka ir jāstrādā pareizā ritmā, un es ceru, ka es to ar kolēģu palīdzību varēšu paveikt maksimāli drīz, neraugoties uz uh, E, grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, esmu pārliecināti, ka parlamentam ir jābūt ar spēcīgām pozīcijām direktīvas sakrā. Vai vēl kāds grib izteikties? Es e, uzskatīju, uzskatu, ka šī diskusija ir ļoti pilnīga, E, tajā pašā laikā ļoti sarežģīta, un ņemot vērā to, ka mūsu rīcībā bija ļoti maz laika, mēs ceram, ka varēsim pieturēties pie paredzētā darba kalendāra, un mēs e, paredzētajos termiņos nonāksim līdz mērķim. Un tagad es aicinu pāriet pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir sastais punkts. E, globāla pieeja pasažieru datu reģistra pārsūtīšanai no eh, trešajām valstīm. Pēdējo dienu gaitā, konkrēt 21. septembrī, komisija pieņem paziņojumu attiecībā uz globālo pieju datu eh, pārsūtīšanai pēc maija samita un aicinu komisiju prezentēt šo tekstu, bet es aicinu koncentrēt debates uz konfidenciālajām daļām eh, dati, datu pārsūtīšanai, kas tiek apspriesti ar Austrāliju, ASV un ar Kanādu. Es eh, piedāvāju to darīt aizslēgtām durvīm. Bet eh, pirmajam, pirmajam runātājam es došu vārdu Prēles kungam. Thank you very much, Mr. Chairman you... Paldies, priekšētāji, kā jau jūs teicāt, komisija pagājušanai piedāvāja, piedāvāja paketu pieņēmu par pasaždātu reģistru pārsūtīšanu.